no sēžu protokols 16. februārim ir pieejama vai ir kādas iebildes pret protokolu? Nē, liekas, ka nē, tad protokols ir pieņemts. Juridisko lietu komiteja 1. martā sēdē ap apstiprinājusi saskaņā ar trešo paragrāfu reglamentā izskatīja un nolēma, ka tie ir spēkā esoši. Runa iet par Nikos Krisogilos 2. februārs 2012. gads, Fils Benjons 6. februārs 2012. gads un Emer Costello 15. februārs 2012. gads. Ar šiem datumiem mandāti ir spēkā. Piedāvāju atzīt šos mandātus par spēkā esošiem vai kāds iebilst. Nē, tad šie mandāti ir apstiprināti. Rodžers Helmerkungs deputāts man paziņoja, ka viņš vairs nav.